Az ülést megnyitom, magyarul fogok beszélni, kérem tisztelettel, hogy vegyék fel. Labdien, es sāku sēdi, runāšu ungāru valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas, saka priekšēdētājs. Um, ir saņemts protokols par vakardienas sēdi vai ir kādi komentāri? Ja nē, tad varam šo protokolu pieņemt.